Okay, I think we've got enough. Es domāju, ka pietiekami daudz deputātu ir ieradušies un varam sākt darbu. Pirmkārt, vai varētu lūgt jūs apstiprināt darba kārtību? Neviens neiebilst. Žēl, ka paziņojumi par trialogu ir jāsniedz gandrīz tukšā zālē, bet, nu, uh, tie, kas ir ieinteresēti, droši vien klausās uh, tiešsaistē mūsu priekšādātais paziņoja. Pirmkārt, par 2013. līdz 2017. gada statistisko programmu ir noslēgtas sarunas. Tātad saskaņā ar 73. reglamentu pāntu es jūs informēju par to. Galīgā daļa tika skatīta rakstiskajā procedūrā, un tagad ir kompromiss ar padomu panākts. Tātad, ja grupas eh, neiebildīs šīs komitejas sēdes laikā, tad eh, kompromisa ziņojuma projekts tiks iesniegts plenārsēdē janvāri, janvārī. Un gribētu pateikties Siklons kungam par to, ka viņš eh, vadīja šīs procedūras par kapitāla prasību direktīvu un regulām. Bija daudz politisku diskusiju triologu ietvaros Strasbūras nedēļā, runājām par eh, likviditāti, par obligācijām, krīzes pārvaldību un citiem jautājumiem. Mēs identificējām visus neatrisinātos jautājumus un uh, uzdevām tos uh, dažādām pusēm, grupām izstrādāt priekšlikumus. Nākamais trialogs notiks 12. novembrī. Mēs vēl ceram nonākt pie uh, noslēgumu. Zaļā nedēļā bija ekona delegācijas brauciens uz Itāliju, kur vadīja eh, Stolajāna kungs vicepriekšsēdētājs, un viņiem bija ļoti labas diskusijas ar uh, dažādiem eh, pārstāvjiem, ar parlamentāriešiem un attiecīgajām regulatorijām iestādēm. Viņi diskutēja par Itālijas ekonomikas jautājumiem, ir e, preses paziņojums, kas tika sniegts, un gribu jums norādīt, ka tur ir e, vairāk detalizēti aprakstīti šie jautājumi, tur var tos izlasīt. Un e, vicepriekšsādātāja kungs atkārtot izteica šīs komitejas ielūgumu veidot ekonomisku dialogu ar ekonomikas es atvainos arī Itālijas finanšu ministru, kas varētu notikt līdz gada beigām. Tie bija priekšsādātājs paziņojumi, un tagad eh, ar lielu prieku paziņoju, ka varam sākt viedokļu apmaiņu ar Hansa Kolgoverst kungu, kurš ir starptautisko grāmaturības standartu padomas priekšsādātājs. Tā nav eh, viņa pirmā vizīte šeit. Un kā jūs zināt, tad uh, es esmu interesējusies jau ilgu laiku par grāmatvedības standartiem. Tie ir ļoti svarīgi uh, finanšu krīzes, banku stabilitātes un uh, tam līdzīgi jautājumu kontekstā. Tātad sveicu jūs mūsu komitejā. Jūs sniegsiet mums īsu prezentāciju, 10-15 minūtes sākumā, un tad uzdosim jums jautājumus. Es atvainojos par to, ka tik maz deputātu ir ieradušies, bet uh, laikam visi ir ļoti aizņemti ar savu darbu un uh, negrib meklēt sev jaunus uzdevumus. Lūdzu, jums vārds. And, and... Uh, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Kā vienmēr, privilēģija būt šeit uh, parlamentā, kas ir tik svarīgs. Es domāju, ka tie, kas uh, šodien ir klāti, kaut arī tie nav daudz, bet tie noteikti ir grāmatvedības piekritēji, jo grāmatvedība ir sarežģīta lieta. Tā ir sarežģīta, bet tā ir ārkārtīgi svarīga un finanšu krīze parādīja, cik nepieciešama ir labāka caurskatāmība finanšu tirgos. Tas ir mūsu mērķis. Mēs vēlamies padarīt finanšu grāmatvedību salīdzināmu un caurskatāmu visā pasaulē, lai pensiju fondi, lai investori visā pasaulē varētu droši veikt investīciju. Mūsu standarti viņiem dod nepieciešamu drošību. Arī finanšu korporācijas vēlas izmantot vienotu grāmatvedību, uh, lai nosektu visas starptautiskās aktivitātes regulātori un politikas veidotāji vēlas taisnīgus spēles noteikumus finanšu grāmatvedībai, un tāpēc G20 atbalsta starptautiskas grāmatvedības standartu padomas darbu un vēlas iet uz priekšu pie globāliem grāmatvedības standartiem. Un pēdējo desmit gadu laikā ir panākts ļoti labs progress. Ejot uz šo mērķi, tagad vairāk par simts valstiem izmanto IF, IFRS standartu, arī vairāk par divām trešdaļām no G20 valstīm izmanto šo standartu, un uh, Fortune Global 500 ziņo par uh, uh, to, ka puse no visiem viņa locekļiem arī izmanto IFRS standartu. Droši vien tas bija šī parlamenta 2002. gada izšķirošs lēmums pieņemt IFRS standartu. Uh, sākot ar 2005. gadu, kas eh, palīdzēja gūt šo progresu. Jāsaka, Eiropā sākusi lietot šo standartu, un citi mums ir sekojuši. Praktiski visa Dienvidu Amerika tagad piemēro šo standartu, Meksika un Kanāda Ziemeļamerikā, Karib, Karib jūras eh, valstis, Austrālija, Azija, daudzas valstis, eh, Azija arī valstis ar augošu ekonomiku, liela daļa valstu Āfrikā un arī ne Eiropas Savienības valstis kā Krievija, Turcija. Protams, ne visas valstis pilnībā piemēro IFRS, bet pie tā es vēl atgriezīšos. Ko varu pastāstīt par starptautisko grāmatvedības standartu padomi? Vai mēs esam gatavi ieviest globālu grāmatvedību? Pēdējo gadu laikā daudz tika padarīts, lai uzlabotu mūsu pārvaldības standartus. Es zinu, ka parlaments par to bija norūpējies. 2009. gadā tika izveidota monitoringa padome. Monitoringa padomē piedalās Eiropas komisija, SEC un uh, IOSCO uh, vērtspapīra regulātori. Uh, viņi ieceļ trustu dalībniekus un eh, trastu pārvaldītājus un pārauga viņu darbu. Mēs uzskatām, ka šī kontrola ir ļoti svarīgs elements starptautiskajai grāmatvedības standartu padomē. Man šķiet, ka tas tā ir neatņēmama sastāvdaļa no mūsu neatkarības, un eh, mēs ļoti ērti jūtamies ar šiem standartiem. Pagaidām Eiropai ir viena trešdaļa vietu IASB, tātad grāmatvedības padomē, un uh, arī viena daļa no uh, mūsu trastu pārvaldītājiem nāk no Eiropas. Es pats uh, vadu IASB un uh, arī uh, trastu pārvaldītāju uh, priekšsādātais Mišāls Prāda arī Viņš arī ir Eiropietis. Eiropas Savienību monitoringa padomē pārstāv komisārs Barņē. Mēs regulāri tiekamies un es regulāri ierados šeit, lai pārunātu darbu. Kaut arī pārvaldība ir ļoti uzlabojusies, mēs vēlamies būt vēl iekļaujošāki un vēlamies vairāk aizstāvēt mūsu dalībnieku intereses. Paskaidrošu, kā mēs to darām. Mēs eh, sadarbojamies ar attiecīgu ASV grāmatvedības eh, iestādi, lai konverģētu standartus. G20 eh, veicināja šo sadarbību, lai izveidotu vienotus globālus standartus. Tagad šī konverģences programma tuvojas beigām. Un tieši tāpat beigsies droši vien arī šis, um, šī primāra bilaterālā sadarbība ar amerikāņu kolēģiem. Praksē tas nozīmē, ka mums būs tagad daudz vairāk kolēģu un konsultantu, piemēram, arī Eiropas finanšu grāmatvedības konsultatīvā grupa. Priekšlikumi, ko mēs izstrādājam, tiek izstrādāti grāmatvedības standarta konsultatīvā forma ietvaros. Pēdējās eh, rekomendācijas tika publiskotas pagājušo nedēļu. Mēs mēģināsim pēc iespējas vairāk šos ieteikumus īstenot praksē. Tiks veikta arī eh, ieguvumu izmaksu analīze un eh, tiks pārskatīti daži jau īstenoti pasākumi. Tagad uh, divus gadus pēc stāšanās spēkā. Mēs um, ļoti uzmanīgi sekojam atgriezniskai saiti un uh, izanalizējam visu, uh, visus uh, ieteikumus, kas uh, mums ienāk. Bet tagad ir pagājuši jau vairāki gadi, visiem bija iespēja pierast pie jauna finanšu grāmatvedības režīma. Tas ir ļoti labi. Otrkārt, tagad ir panākts uh, plašs atbalsts IASB iniciatīvām. Mēs izmantosim tagad šo klusāko posmu, lai pārskatītu mūsu koncepciju un sagatavotu pārskatītu ietvaru. Turklāt mūs uh, lūdza izskatīt vairākus izaicinājumus grāmatvedības jomā, uh, kas skar valstis ar strauju augošu ekonomiku un kas ir ļoti relevants Eiropai un citiem reģioniem. Šī būs mūsu prioritāte. Bet pirms uh, uzsākt šo darbu, mums jāpabeidz uh, tas, kas vēl nav pabeigts uh, šī brīža darba kārtībā. Mēs runājam par tādiem projektiem, kā ieņēmumu uh, Atzīšana, līzings un finanšu instrumenti. Visi šie projekti ir konverģences projekti ar mm, sadarbībā ar amerikāņiem. Un viens projekts skar apdrošināšanas kontraktus, līgumus atvainot, kas ir um, lielākoties uh, grāmatvedības standartu padomes projekts. Bieži mums ir izdevies panākt labu konverģenci, bet nevienmēr tas praksē ir iespējams. Es tagad nevēlos detalizēti izstāstīt jums par katru no tiem. Vēlāk es um, būšu gatavs atbildēt uz visiem jautājumiem. Bet um, jums var tuvoties um, līzinga uh, rūpniecība, līzinga lobbyis. Viņi vēlas uh, iegūt sev izdevīgus noteikumus attiecībā uz uh, līzinga nolīgumiem, ko mēs gatavojam. Pagaidām daudzi no līgumiem eh, nemaz neparādās kompāniju grāmatvedībā, un mēs runājam par eh, lielām summām. Eh, līzinga tirgus ietver 600 miljārdus dolārus, un pagaidām liela daļa neatspoguļojas grāmatvedībā. Mēs vēlamies, lai investori pamana, uh, šo būtisko svīru. Un tā kā finanšu krīze izraisīja lieli parādi, domāju, ka jūs visi novērtēsiet šo svīru, šīs svīras esamību līzinga jomā. Un nākamais izaicinājums ir eh, šī godo gaidīšana, jau gribēju teikt, bet nu drīzāk ir uh, tas, ka mēs gaidām, ko darīs eh, mūsu partneri ASV attiecībā uz IFRS standartu. ASV vispār atbalsta mūsu darbu, un 2007. gadā eh, ASV iestādes atzina IFRS eh, standarta augstu kvalitāti. Ir lāsts, ka vairāk par 500 uzņēmumiem izmanto IFRS un ir reģistrēti ASV. Daudz no šiem uzņēmumiem ir Eiropas uzņēmumi, tā kā piemērs mums ir. Bet eh, ne visi amerikāņu uzņēmumi ir pieņēmuši lēmumu IFRS izmantot. ASV iestāde vēlējās šo lēmumu pieņemt 2011. gadā, bet jūlijā pasludināja, ka atliks lēmumu pieņemšanu. Tas ir ļoti sarūktinoši, un es ceru uz 2013. Ceru 2013. gadu, īpaši jau tāpēc, ka praktiski rīt parīt mēs jau uzzināsim vēlēšanu rezultātus un vēlēšanas būs beigušās. Tas dos zaļo gaismu daudziem projektiem. Mēs tiešām vēlamies progresu ASV. Tas ir ļoti svarīgi. Un to pašu vēlas arī G20 līderi. Bet uh, Tas, ka ASV lēmums vēl nav pieņems, tas nav iemesls bremzēt mūsu darbus. Eh, gluži otrādi, es teikšu, ka IFRS eh, tagad ir sasniedzis eh, kritisko masu visā pasaulē. Es neredzu iespēju palēnināt IFRS izplatīšanos visā pasaulē. Mēs esam diezgan ambiciozi, mēs sevi redzam uh, kā globālu standartu veidotāju. Mēs cieši sadarbojamies ar Eiropas interesētajām pusēm, arī ar parlamentu. Šī ir mana otrā vizīte mm, uz parlamentu kopš kļuvu par ASB mm, priekšsādātāju pagājušajā gadā. Un es noteikti vēl ieradīšos pie jums un atbildēšu uz visiem jautājumiem. Paldies! Nesenajā koordinātoras sanāksmē Eiropas Tautas partija uzstāja, ka viņi gribētu katru reizi uzstāties kā pirmie, bet eh, neredz, ka kāds no tautas partijas gribētu izteikties. Vai tu gribi izteikties, Žanpaul? Nē, gribēju eh, vienkārši tev to piedāvāt. Ā, ah, Werners! Uh. Jā, es eh, gribētu tad sākt. Paldies, priekšsēdētāji! Pagājuši gadu eh, mēs no jums jau dzirdējām, cik eh, grūti tas ir eh, starptautiskā mērogā laicīgi panākt progresu. Tagad banku krīze parādīja, ka vērtēšanas parametri attiecībā uz bilancēm, uz riskiem ir tik atšķirīgi, uh, ka atsevišķām bankām eh, gandrīz vai dubultā apjomā iznāca bilances summa, ja skatījās to pēc citiem standartiem. Gribētu no jums uzmazināt, kādi ir tie spilgtākie piemēri banku krīzē, eh, kas parādījās, kas ir jārisina. Tas ir ļoti labs jautājums. Manuprāt, vispārsteidzošākais ir tas, ka, ja mēs raugāmies uz banku bilancēm pirms krīzes, un ja mēs vienkārši paraugāmies uz skaitļiem, kādi tie bija, bija jau skaidrs toreiz, ka lielākā daļa banku bija bez kapitāla pasaulē, un ja tām bija kapitāls, tad tā bija galvenokārt labā griba. Uh, Tātad bija ļoti skaidri, tagad raugoties retrospektīvi, ka bankām bija par maz kapitāla, un tāpēc standarti tiek mainīti, bet uh, tas ir pārsteidzoši, ka investori toreiz to nepamanīja. Tas ir pirmais pārsteigums. Kas vēl bija skaidrs? Bija skaidrs tas, ka mūsu tagadējie standarti bija tādi, kas ļāva bankām pārāk vienkārši uh, noslēpt eh, zaudējumus un atlikt uz citiem periodiem, un tāpēc mēs tagad eh, nākam klajā ar eh, citu modeli. Tagad tas ir gaidāmo zaudējumu modelis, un tas piespiedīs bankas jau daudz agrākā posmā atzīt, ka būs gaidām zaudējumi. Un tās, manuprāt, ir visbūtiskākās izmaiņas grāmatvedības noteikumos, kādas šobrīd tiek veiktas tieši pēc krīzes periodā. Thank you. Uh... Paldies. Neviens no sociāldemokrātiem negrib izteikties, vai tomēr? Sí, muchas gracias. Muchas gracias por... Liels paldies priekšsēdētājiem. Paldies par sniegto informāciju, par darbu, kur jūs veicat. Grāmatvedības standārtu konverģence ir ļoti nozīmīga, lai varētu panākt līdzsvarot rezultātu nepieciešamajām reformām. Darbs, būtu jāpabeidz, darbs bija jāpabeidz 2011. Eh, gada jūnijā, un jau G20 sanāksmē izskanēja tas, ka šis darbs būs vēl jāturpina. Es vēlētos zināt, kuri eh, ir tie elementi, pie kuriem vēl ir jāstrādā, vai ir konkrēta programma, vai arī gluži vienkārši šis darbs tiek atlikts uz vēlāku laiku un nav konkrēts programmas. Tātad, kāda ir diskusija programma, eh, kuros jautājumos varbūt eh, sarunas ir bloķētas, un ir noteikti nepieciešama konverģence, eh, izstrādājot kopīgus standārtus, un es vēlētos zināt, kā tas viss tiks īstenots um, pienācīgi, saulaicīgi un kur grupa tieši strādās pie šī jautājuma. Otrs jautājums ir saistīts ar um, caurskatāmību. Parlamentam šis jautājums ir ļoti nozīmīgs un, un man jau īpaši interesētu um, derīgo izrakteņu nozara, vai arī šajā nozarē ir paredzēts eh, ieviest eh, noteiktu standārtus, tātad enerģētikas jomā. Paldies! Paldies par šiem jautājumiem. Es domāju, ka jūs pamatot sakāt, ka konverģence eh, vēl nav tikus pabeigta tik saulēcīgi, kā mēs to cerējām, un tam ir divi iemesli. Vispirms jau ir ārkārtīgi uh, grūti panākt vienošanos, kad ir divas padomas, kas nosaka šos standārdus. Tātad ir pasaules mēroga padome un, un arī ASV mēroga padome. Jūs iedomājaties, kas notiktu, ja, piemēram, Bāzel 2 sarunas noritētu tādā pašā gaisotnē, nu, būtu iespējams panākt rezultātu. Un eh, tas arī izskaidro, kāpēc mēs neesam darbojušies tik saulēcīgi. Otrs skaidrojums ir tāds, ka ASV nav uh, pieņēmušas nostāju attiecībā uz, starptaut, uz uh, starptautiskās grāmatvedības standārtu uh, pieņemšanas, un pieņemšana ir skaidrs, ka lēmums nav ticis pieņemts tāpēc, ka ASV padomē ir arvien grūtāk vienoties ar mums, un mēs esam redzējuši, piemēram, gadījumā ar šo te eh, sagaidāmo zaudējumu modeli mēs eh, panācām konverģenci un jūlijā eh, attiecīgi šī padoma pieņēma lēmumu, ka viņi pārdomā attiecībā uz šo jautājumu, un tad, tad arī te, arī šajā punktā mēs konverģenci zaudējām. Un es domāju, ka tas varbūt nebūtu noticis pirms neilga laika. Tie jautājumi, pie kuriem mēs ļoti labi sadarbojamies un sastrādājamies, ir eh, līzings, eh, peļņas atzīšana, un mēs ceram panākt standārtus eh, pārskatāmā nākotnē. Tālāk daudzpusējā konsultācija padome. Mēs vēlējāmies, lai biedru skaits nebūtu vairāk kā 12. Mēs vēlējāmies, lai tā būtu tehniska uh, padomdevēja padoma, mēs vēlējāmies, lai te būtu tehniskas diskusijas, un tāpēc bija skaidrs, ka uh, te, um, dalībnieku skaitam nevajadzēja būt pārlieku lielam. Kas tad ir dabiski būs uh, šīs padomas sastāvā, par to vēl ir jālemj, bet mums ir reģionālās grupas, mums ir Āzijas un uh, Austrālijas un Jauz, Jaunzēlandes grupa. Mums ir IFRAK grupa Eiropā. Un mums ir arī uh, Latīņa Amerikas uh, standartu noteicēju grupa, un viņi arī ir dabiski būs šīs grupas sastāvā. Un tālāk mēs uh, uzaicināsim individuāls standartus, standartu uh, noteicējus uh, Iespējams, tie būs Eiropas pārstāvi, Japānas pārstāvi, un noteikti, ka šeit vietas tiks piešķirts pēc rotācijas padoms, un šobrīd mēs diskusē, diskutējam par to, kā šī grupa tiks izveidota, bet precīzi sastāvs vēl nav pilnībā skaidrs, šobrīd norit viedokļu apmaiņa ar attiecīgajām grupām. Tālāk um, jautājums par caurskatāmību. Jūs noteikti runājat par um, valstu uh, ziņojumiem, par to mēs diskutējām pagājušais, kad es viesojos šeit, un es teicu, ka mums noteikti būs jauna uh, darba kārtība, ja, protams, būs vēlme strādāt šajā jautājumā visā pasaulē. Un jāsaka, nebija īpaši daudz eh, vēlmes no mūsu dalībnieku puses, un tāpat arī mēs sapratām, ka Eiropas Savienība ir eh, uzņēmusies tādu kā regulatīvo ietvaru, un varbūt tas ir pareizais veids, kā to paveikt. Es domāju, ka mums eh, neizdosies to panākt, ir skaidrs, ka ASV rīkojas eh, no savas puses un Eiropas Savienība no savas puses, un es domāju, ka tas varbūt arī pareizais veids, kā to darīt. Paldies. Valfkungs. Lielas paldies referentam, ka jūs jau otru reizi viesojaties pie mums un uh, jūs esat gatavs šim dialogam. Man divi jautājumi. Pirmkārt, uh, piekrīt jums, nevajadzētu par katru cenu meklēt konverģenci. Tur, kas, eh, kur tas nav savienojams ar mūsu fundamentāliem principiem, nu tad tur mums konverģenci nevajag. Bet mēs eh, varam izmantot bāzeles trīs ieviešanu, lai uzlabotu konkurētspēju. Daži faktori eh, pie mums tiek uzskatīti par gada izdevumiem, un ASV šie faktori tiek uzskatīti par kaut ko citu. Tas negatīvi ietekmē konkurētspēju tieši pie mums. Šie ir diezgan, šis ir diezgan radikāls piemērs. Varbūt var kaut ko izdarīt, lai izvairītos no šī deficīta. Un tas, uz ko norādīja kolēģis. Mums tagad ir daži finanšu centri, Mumbai, Šanhai, Sanpaulu nākamo gadu laikā noteikti pievienosies un šo Dubaja un šo centru skaits nozīmīgi pieaugs. Un tāpēc interesanti ir, vai varēsim šo standartus piemērot visur. Pie sarunām G10 ietvaros. Uh, Mēs runājam par vienotiem standartiem, bet praksē tas vēl nav panākts. Ko tad FSB, IOSCO, IASB, G20, ko šīs organizācijas var izdarīt, lai starptautiski īstenotu šos standartus? Thank you for this uh, question, Mr. Klīns. Um... Paldies par šo jautājumu, Klīns kungs. Divi svarīgi jautājumi - vienāds spēles noteikumi un uh, standartu pieņemšanu visā pasaulē. Kas attiec uz vienādiem spēles noteikumiem, tad es domāju, ka kopumā finanšu instrumentu standarti ir diezgan tuvi. Tie, tiem vajadzētu būt tuvākiem, bet es domāju, ka tie ir diezgan tuvi. Svarīgākais jautājums ir divi problemātiski jautājumi, kuros mums neizdevās panākt konverģenci. Uh, Un, eh, diemžēl, mums izdevās panākt vienošanos ar federālo eh, grāmatvedības standartu padomu par to, ka bankām būs pienākums uzrādīt visus eh, atvesinātos instrumentus bilancē, pat ja tie tiek kompensēti ar citiem kontraktiem par atvesinātajiem instrumentiem. Mēs uzskatījām, ka šie instrumenti, kurus Varens Buffets savulaik nodēvēja par uh, Um, finanšu masu iznīcināšanas instrumentiem, ka tie būtu jāparāda bilancēs un nevis parindēs, ja kaut kā tās piezīmēs. Tā, diemžēl, tā, diemžēl bija praksa ASV. Tātad mēs panācām konverģents par to, ka tie parādīsies bilancēs, bet pēdējā brīdī FASB panāca to, ka gal galā tas parādās tikai piezīmēs. Deutsche Bank uh, bilancēs, bi, piemēram, ASV standārtu ietvaros būtu 30% mazāks nekā, teiksim, saskaņā ar IFRS. Un um, finanšu krīze lieliski parādīja to, ka nekad nevar būt par daudz informācijas bilancēs. Un tas, kā mēs atrisinājām šo jautājumu, mēs harmonizējām publiskošanas uh, vienošanās attiecīgi investors var redzēt, kāda ir atšķirība starp uh, Deutsche Bank un JP Morgan. Bet, protams, būtu bijis labāk, ja mums būtu pilnībā konverģēti standārti. Tālāk, kas attiecas uz uh, pieņemšanu visā pasaulē, es priecājos par to, ka jūs pieminējāt uh, šīs dažas valstis, kurās varētu parādīties lieli finanšu centri San Paulo, Latīņamerikā. Jāsaka, ka Brazīlija jau ir pieņēmusi mūsu standārtus, es par to priecājos. Arī Singapūra ir ļoti nozīmīgs finanšu centrs, nav pilnībā pieņēmusi visu šo standārtus, bet uh, noteikti to pavisam drīz darīs. Un uh, vēl viena valsts. Indonēzija, kas varbūt nebūs milzīgs uh, finanšu centrs, arī pavisam uh, drīz pilnībā pieņems standārts. Arī Ķīna, kas uh, kļūst par uh, svarīgu centru ir ļoti tuvu IFRS. Tātad mēs esam visos šajos dakpunktos un mēs ļoti vēlētos, eh, protams, arī eh, panākt to, lai ASV mums pievienotos, bet šo lēmumu var pieņemt tikai un vienīgi ASV un eh, mums ir ļoti maz iespēja ietekmēt viņu lēmumu. Mm, ir pilnīgi skaidrs, ka amerikāņi arī ir piekrituši tam, ka vienīgais eh, iespējamais eh, pasaules mēroga standarts ir IFRS, un eh, mēs esam pārliecināti, ka arī ASV ilgtermiņa interesēs ir pilnībā pieņemt šo sistēmu. Ja viņi vēlas pilnībā ietekmēt šo sistēmu, tad viņiem ir tajā jāpiedalās. Protams, ka šie ļoti grūti laiki no ekonomiskā viedokļa un ir ļoti grūti pieprasīt no uzņēmumiem vienoties par šo sistēmu. Iespējams, ka um, šis process aizkavēsies, bet gal galā es domāju, ka mums izdosies panākt arī to, ka amerikāņi pievienojas, bet viņiem katrā ziņā ir jāizlemj. Paldies! Es nezinu, uh, kurš runās pirmais no ECR puses, lūdzu, Said. Thank you very much and thank you for coming here. Liels paldies! Paldies, ka esat ieradies šo pēcpusdienu. Mēs uh, novērtējam to, ka jūs atklāt sniedzat informāciju. Eh, kolēģis uzdeva jautājumu par eh, konkrētiem piemēriem, proti par nepatiesas informācijas sniegšanu. Eh, Stīvs Beikārs nāca klajā ar informāciju par to, ka Bank of Scotland saskaņā ar IFRS standartiem neuzrādīja 25 eh, miljārdus. Un, protams, ir arī citi piemēri, kad bankas nav sniegušas eh, pilnībā šo informāciju. Otrakārt, ir daudzi, eh, kas apgalvo, ka ja IFRS pievienojas arī ASV, tad mēs pārējam no šīs piesardzības principa, attālinamies no tā. IFRS iespējams arī nav savietojams ar Eiropas Savienības likumdošanu, vai jūs piekrītat, ka varbūt te ir kāda neizprat par konceptiem, kas netiek pietiekami pareizi interpretēti? Un tāpat jautājums par šiem sagaidāmiem zaudējumiem. Iespējams, ka šis jautājums saties ar kapitālu. Ar negaidītiem zaudējumiem. Varbūt, ka šie dati tiek, netiek pienācīgi uzrādīti. Kā, piemēram, ir iespējams šāds risks, kas ir 2,8 triljoni kas arī mm, iespējams ir eh, negaidīti zaudējumi. Thank you very much for, uh, for... Liels paldies par eh, šiem ļoti konkrētajiem būtiskiem jautājumiem. Par tiem daudz esmu pats domājis arī. Es jau jums eh, teicu, tātad izteicu komentāru par to, ka uh, ja vien investori un regulātori būtu tiešām papētījuši šos skaidļus, nebija nemaz tik grūti saprast, ka uh, bankas ir ļoti smagās problēmās. Un ir uh, lielisks piemērs. Tātad uh, Scott, Royal Bank of Scotland. Un es vienkārši neticēju, cik ātri Eh, tas viss sabruka, un ko es darīju, mēs skatījāmies skaitļus ar maniem darbiniekiem. Un tad mēs redzējām, ka RBS nav uh, kapitāla, ka viņiem bija 40-50 reizes šīs aizņemtais kapitāls. Un uh, Viņiem eh, bija, eh, tātad eh, mainījās īpašnieki, un katru reizi, kad jauns īpašnieks pārņēma šo banku, tad būtībā viss, kas kapitāls, kas viņiem bija, bija tikai labā griba, bija solījumi. Un uh, tas nelielais kapitāls, kas viņiem bija, arī bija ļoti vājš. Un, ja, ja ir viena lieta, kas ir vāja mūsu standartos, tad uh, tas ir tas, ka ir pārāk eh, viegli paturēt eh, šādu kapitālu savā bilancē, bet tas mums ir vēl jāapskata. Bet vēlreiz gribu uzsvērt, ka ar tagadējiem standartiem tomēr visi, kas gribēja, varēja redzēt, ka ir problēmas. Bet kāpēc tas nenotika? Tāpēc, ka šie piesardzības standarti, bāzeles eh, likmes ļāva bankām um, rīkoties tā, un tad, kad bija 100 tūkstoši vai cik uh, uh, bilance, un tad, uh, ja noņēma nost visu šo risku un šo sviras efektu, tad palika pavisam varbūt 300. Uh, un kapitāls bija tikai 10 vai 12 procenti no tā, kas uzrādīts, un tā mēs arī iestigām šajā briesmīgajā krīzē. Bāzēlas likmes tiek uzlabotas, Jūs varat jautāt, vai ar to pietiks, par to es arī domāju, bet vismaz kaut kas tur tiek darīts. Un kā jau es teicu, mēs uzlabojam savus standartus, padarot tos vairāk vērstus uz nākotni. Vai mūsu standartiem vajadzētu likt bankām uh, Uh, veidot rezerves negaidītiem zaudējumiem. To mēs nevaram izdarīt. Ir tā, ka vairākās uh, valstīs, un, ja nemaldos, visās Eiropas valstīs, uh, Spānijā, Īrijā, bet arī ASV, zaudējumu apjoms šajā sistēmā bija daudz lielāks nekā jebkurš uh, to domāja. Spāņiem pašiem bija sava grāmatvedības sistēma, kas ir eh, dinamiskā sistēma saukta, un eh, tur bija eh, runa par rezervu veidošanu, gaidot zaudējumus, un tas deva Spānijas bankām tādu kā buferi, bet beigās tas izrādījās pārāk mazs, lai sektu zaudējumus sistēmā. Uh, Un ja banķieri paši nevar eh, prognozēt, kādi būs negaidītie eh, zaudējumi, nu, ja viņi varētu to prognozēt, tad tie nebūtu um, negaidīti zaudējumi, un ja grāmatvērš to nevar izdarīt, nu, tad es nezinu. Tātad tie ir zaudējumi, kurus neviens nevar paredzēt. Vienkārši mēs tad teiktu grāmatvežiem izdomājiet ciparu. Un to jau taču nevar darīt, jo tādējādi tiktu zaudēta uzticība mūsu standartiem, un šis ir darbs eh, regulātoriem. Viņiem jāskatās, kāda ir vēsture, viņi zina, kādas ir finanšu krīzes, kā tās atkārtojas, un ja mēs eh, vadītu eh, finanšu sektoru, kurā ir tikai 2-3% kapitāla, tad tā taču ir jau situācija, kas paredzami beigsies ar katastrofu. On this point, Wolf. Wolf, par šo jautājumu, ja? Bet mums vēl ir citi runātāji sarakstā, bet ja tas ir par šo jautājumu, tas ir pavisam neliels jautājums, bet vai uh, auditori arī nav uh, tomēr slikti izdarījuši savu darbu, vai viņiem nevajadzēja norādīt uz uh, šo risku? Es domāju, ka viņi būtu varējuši daudz aktīvāk kontaktēties ar regulātoriem, bet uh, patiesību sakot, es domāju, ka kamēr regulātori teica, ka viss ir kārtībā, viņiem nebija nekāda stimula uh, norādīt uz šiem riskiem. Bet, uh, nu, acīm redzot, abas puses, uh, vai jūs varat nosaukt kādu uh, profesiju, kādu cilvēku šajā krīzē, kam nekas nebūtu jāmācās no tās? Uh, grāmatvedības standartiem kaut kas ir jāmācās un arī politiķiem kaut kas ir jāmācās. Well, Jā, ich wollte noch mal. Uh... Werner. Jā, es gribēju pārjautāt par atvasinātiem instrumentiem. Jūs teicāt, jāuzrāda grāmatvedībā, bet mēs pagaidām esam vienojušies par pielikumu. Vai šī ir galīga vienošanās, vai sarunas turpināsies tomēr ar grāmatvedības priekšlikumiem? Jo ASV uh, biržu uzrauks 2008 gada septembrī pēc Lehman Brothers eh, bankrotēšanas eh, tikai 1,27% no eh, aktīviem bija uzrādītas, bija uzrādīti grāmatvedībā. Vai amerikāņiem pašiem neinteresētu uzrādīt vairāk, vai ASV raklu neredz šo deficītu? Atbilde. Nē, es neprognozēju citu vienošanos par šo tēmu. Te nu mēs esam un te paliksim. Pāredzama nākotnē. Bet kāpēc ir šis grozījums ASV? Droši vien tas ir saistīts ar to, ka amerikāņu likumdošanā viņam ir prasības attiecībā uz šo sviru, kas ir iestrādātas likumdošanā un grāmatvedības noteikumos. Un šie sviru noteikumi tiešām palīdzēja ASV pārvarēt krīzi ātrāk nekā mums, jo šie noteikumi nebija piesaistīti riskam tā kā pie mums Bāzelē. Un Federāla rezerve līdz ar to nevēlējās grozīt noteikumus, un arī grāmatvedība nē. Tas bija šis iemesls, tā kā tam īsti bija pamatojums, bet, protams, būtu daudz labāk, ja mums abiem būtu vienāda sistēma. Kopumā IFRS, un es tiešām uzskatu, ka IFRS standarts ir Nu, ka tam ir augstāka kvalitāte salīdzinot ar ASV standartiem. Mums ir daudz stingrāki noteikumi par konsolidēšanu. Ne visi Eiropā par to ir laimīgi, bet mūsu noteikumi ir daudz stingrāki. Tāpēc ir ļoti grūti kaut ko noslēpt un neuzrādīt grāmatvedībā. Pie mums nekā ASV. Labi, turpināsim. Philips. Nu, jūs eh, runājāt par eh, IT tehnoloģijām, par programmatūru, par līzingu. Jūs runājāt, ka eh, viņiem ir ļoti liela ieņēmuma marža. Līzingu tieši jūs pieminējāt kā tādu grāmatvedības pienākumu kabatu. Un vai jūs saskatāt potenciālu ekonomikā neatpazītiem aktīviem? Uh, kas kaut kur ir un par ko mēs neko nezinām pagaidām, bet par kuriem mums būtu kaut kas jāzina. Jūs pieminējāt um, par sagaidāmiem zaudējumiem. Bet uh, vai mēs vienkārši šādā veidā nestieprinām tos robus, kas uh, padarīs visu sistēmu nestabilāku? Ja uh, Mēs uh, tad praktiski jau sagaidīsim zaudējumus. Tā ir māksla, tā nav zinātne, es teiktu, un jāpārliecinās, ka šī māksla mūs nenogalinās. Un nākamais punkts, jūs man devāt ideju, jūs runājat par Bāzeles komiteju un ziņošanu katrā valstī, un teicāt, ka dalību valstīm tas nepatīk. Bāzeles komiteja atšķiras no jūsu iestādes. Šie ir publiskā iestāde, regulātori, centrālās bankas pāraugi. Šī praktiski tāda vienreizēja iestāde, publiskā iestāde, un viņi neveida noteikumus, bet tos ierosina. Tad es teiktu, ka jūsu iestāde vienkārši trūkst leģitimitātes, lai pieņemtu noteikumus. Grāmatvedības standarti ir visa sabiedri, sabiedriskā prece, kā tad mēs privatizējam un veidojam šo sabiedrisko preci, eh, kā to drīkst darīt cilvēki, kas nav kompetenti, pat ja viņi ir inteliģenti. Tad jūs runājat par ziņošanu katrā valstī, un jūs teicāt, ka biedriem tas nepatīk, nu tad jau viņi to nedarīs droši vien tad šķiet, ka darbs, ko jūs darāt, ir likumdevēja darbs. Jā, mēs darām daudz lietu, kas cilvēkiem nepatīk. Līzinga standarta arī daudziem nepatīk. Mūsu organizācija pārstāv sabiedriskās intereses. Komisārs Barņē mūs apmeklēja mūsu biroju pirms pāris mēnešiem, un viņš bija ļoti iespaidots. Viņu pārliecinājām ar to, ka vēlamies kalpot sabiedrībai. Ja mēs e, tiešām e, veidojam noteikumus, bet jūs pieņemsiet lēmumu par to, vai šos noteikumus piemērot. Un tikai dažas valstis, e, kas likumdošanai paredzējuši tieši piemērot noteikumus, lielākoties likumdošanā paredzēts pieņemšanas procedūra, un ja valstiem tas mūsu noteikumi nepatīk, tad eh, tās noteikums neizmantos. Īstenībā es esmu apmierināts ar Eiropas Savienības apņemšanos īstenot mūsu noteikumus pēc iespējas vairāk. Ja katra likumdošana kaut ko mainīs, ja katra valsts kaut ko grozīs, tad mums nebūs šis globālais standarts, bet eh, galu galā, galu galā valstīm vēl ir suverenitāte par to, lai lemtu, piemērot vai nē mūsu standartus. Un mūsu sabiedriskā caurskatāmība ir palielinājusies pēdējo gadu laikā, īpaši pēc monitoringa padomas izveides, kas ieceļ trustu pārvaldītājus. Tā kā mēs tagad daudz vairāk piedalāmies šajās attiecībās ar sabiedrību nekā līdz šim. Un tas ļoti labi, un mēs ļoti ērti jūtamies. Tad eh, šī ziņošana, ko tirgus veids tirgumu, tā kļūst kritiska, kad mēs esam krīzes apstākļos, protams bet mēs neesam šādā situācijā. Mūsu standarti ir jaukti. Standarti mēs uh, neesam atkarīgi tikai no šī standarta. Daudziem aizdevumiem un obligācijām mēs uh, atļaujam mērīšanu amortizēt tā līmenī, vēsturiskā līmenī. Un šeit mēs atšķiramies no amerikāņu kolēģiem. Viņa vēlas uh, šo pilnsvērtību standartu, bet mēs atbalstām amortizētu vērtību. Krīzes apstākļos Deutsche Bank, piemēram, bija daudz uh, tādu toksisku instrumentu, un viņam bija šis tirgus tirgumu standarts eh, grāmatvedībā, un atskatoties viņi bija pat laimīgi. Viņu grāmatvedībā cenas eh, ātri pazeminājās, viņi to ātri saprata, un viņi ātri tika vaļā no šiem toksiskiem aktīviem un dabūja par tiem diezgan labu cenu. Mm, bankas kam bija amortizētās izmaksas, šīs bankas uh, nepamanīja, ka pazeminājās instrumentu vērtība, tās gaidīja pārāk ilgi un uh, cieta smagu zaudējumus. Tad jāskatās uz instrumentu tirgus vērtību un katrai bankai jāskatās, kas notiek ar šo vērtību. Ja bankas to nedara, tad tās nav atbildīgas. un par eh, kabatām, par kabatām. Jā, te daudz darba, bet runājot par eh, pensiju kabatu, pensijas neprādējās grāmatvedībām ilgu laiku. Un tagad daudziem pensiju fondiem ir problēmas šīs nulles likmes dēļ, finanšu krīzes dēļ. Uzņēmumiem jāuzrāda visas savas atbildības, Un tas ir ļoti svarīgi investoriem. Un kas ir vēl būtiskāk, kad eh, pensijas parādījās grāmatvedībā, eh, uzņēmumi pirmo reizi saprata, cik eh, daudz šīs pensijas nozīmē. Un tikai pēc tam uzņēmumi kļuva realistiski un sāk realistiski vērtēt šīs pensijas kā atsevišķu posteni. Nu, kā pagaidām mēs zinām, ka dažiem standartiem vēl ir vājās puses un būs kaut kas jādara, bet es eh, neesmu tik pārliecināts par labo gribu. Šī ir pretējā problēma labā griba nozīmē, ka grāmatvedībā ir pārāk daudz. Un um, es nezinu, vai šis būtu pareizais ceļš, par to es satraucos. Daudz cilvēki vēlas papildu jautājumus uzdot, bet ir daži, kas vēl nereiz nav izteikušies. Sven. Jā, paldies par to, ka ieradāties. Man ir viens jautājums, kas attiecas uz jūsu institūcijas darbību. Līdz šim šo pilnvarnieku grupa tika atjaunota noteiktā veidā, un tas tika kritizēts un tagad nedaudz mainīts. Un jūs pats minējāt šo te monitoringu padomu, kas ir jauna, izveidota. Bet no mana viedokļa. Uh, tas nelabo šo demokrātijas deficītu, bet es tik un tā gribētu labāk saprast, kādu ietekmi monitoringa padome var uh, sniegt, kā tā lemj un uh, kur un kā tiek dokumentēti šie lēmumi un kā tie ir uh, publiski pieejami. Tātad kāda ir caurskatāmība, kā cilvēki var uzzināt par jūsu institūcijas darbību un īpaši attiecībā uz šo monitoringu padomi. All, like to... Pirmkārt, es gribētu teikt, ka Pat pēc eh, ilgas karjeras politikā un regulātoru uh, darbā nekad neesmu strādājis tik caurskatāmā vidē kā mūsu institūcija. Viss mūsu darbs tiek veikts publiski. Mums ir aizliegts privāti tikties valdes iepadomas locekļiem un apspriest tehniskus jautājumus. Tātad, lai aizkavētu šādu uh, Uh, mūsu uh, publisko um, tikšanos iepriekšēju sagatavošanu. Mums ir publiskas sanāksmes, tās tiek uh, translētas un tās var klausīties. Tātad visi ļoti cieši sako tam, ko mēs darām. Mums ir ļoti plaši, plašas prasības. Vispirms mēs apspriežam šos jautājumus, tad sagatavojam diskusiju dokumentu, tad 120 dienas ir periods, kad visi var par mums, mums vērsties ar šiem uh, komentāriem saviem, un tad uh, mēs atkal šo standārtu um, um, publiskojam, uh, un tad ir ilgs periods, kad visi var komentēt. Negatīvais uh, aspekts šeit ir tas, ka tas aizņem ļoti daudz laika, uh, lai nonāktu pie kopīga standarta, uh, tad ir vajadzīgs ļoti ilgs laiks. Uh, Um, man kādreiz likās, ka politika ir ļoti lēna, divus, trīs gadus vajadzīgs, bet tagad mums ir pieci līdz desmit gadi vajadzīgi, lai nonāktu pie kopīga standarta. Bet uh, mums ir ļoti precīzi, uh, precīzi prasības, kā jārīkojas. Tā ir, ka uh, monitoringa padome ieceļ šos uh, pilnvarniekus, tur ir uh, attiecīga atbildības sistēma, un monitoringa padome lemj ar vienbalsības principu, uh, un konsensu, un uh, liela daļa mūsu sanākšņu arī ir atklātas. Es jums jau arī teicu, ka mēs vēlamies uh, veicināt mūsu atbildību ar šo te jauno grāmatvedības standartu padomdevēju fórumu. Mēs zinām, ka galu galā tā ir Eiropas komisija un jūs, kam ir jāievieš, jāpieņem mūsu standarti. Tātad mums ir tiešām liels interese, liela interese ņemt vērā Eiropas un citu pušu viedokli. Mēs zinām, ka ja mēs darīsim vienkārši to, ko mums gribās, tad mēs vienkārši neko nepanāksim. Tāpēc mēs ļoti uzmanīgi klausāmies. Un tāpēc ir šis fórums. Mēs zinām, ka Eh, Eiropas komisijai būs eh, pēdējā teikšana, vai atbalstīt kādu standartu vai nē, tāpēc mēs ļoti uzmanīgi klausāmies, ko mums saka, mēs varbūt akli nesakojam, jo viedokļi pie galda varbūt ļoti atšķirīgi, daži varbūt ir pilnīgi nepareizi, mūsuprāt. Tātad mums ir jādara tas, ko mēs domājam, ka ir pareizi, bet mums ir arī jāņem vērā, ko saka uh, tie, kas komentē, lai mūsu standarts pēc tam pieņemtu. Tātad mūsu atbildība ir ļoti liela. Bāzēlas komiteja varbūt ir publiska, bet viņu sanāksmes nav publiskas, viņu uh, sanāksmes nav caurskatāms, un liela daļa no viņu lēmumiem tiek pieņemti. Nu, labi, man nevajadzētu sākt runāt par citiem. Es uh, augstu vērtēju kolēģu darbu Bāzēlas komitejā, bet mēs zinām, ka uh, tā nav vienmēr tik caurskatām, kā mēs to vēlētos. Tātad es nesapratu īsti, kur uh, monitoringa padomas lēmumi ir dokumentēti un kur mēs varam atrast, kādi lēmumi ir pieņemti un kurš kādā veidā deva tajos ieguldījumu. Ja nemaldos, ir uh, publisks paziņojums pēc katras uh, monitoringa padomas sēdes un daļa sēžu ir arī uh, translēts internetā un pieejams. Mums vēl ir laiks, tāpēc es domāju, mēs varam turpināt. Jums nav vēl jādodas prom. Kaut kad jau ir, bet vēl nē. Mēs jūs saņemsim kā ķīlnieku nedaudz ilgāk vēl. Ir vēl daži, kas vēlas uzdot papildu jautājumus, un tagad es pati uh, ieliku sevi runātājs sarakstā un gribat izteikties. Uh, Jūs zināt, ka iepriekš mēs esam tikušies un runājuši. Jūs zināt, ka uh, es runāju kādreiz par uh, naudas plūsmas uh, ceļošanu laikā. Un man tas nepatīk vienalga, vai tie būtu tādi smalki finanšu instrumenti vai grāmatvedības ietveros. Un es zinu, ka ko jūs cenšaties darīt, uh, tas daļai to risina, un tas ir labi. Uh, Tātad, ja ir atšķirības uh, uh, noteikumos ASV, tad drīzāk viņi izmanto šīs uh, laika ceļošanas metodas, nevis jūs, bet joprojām ir šie robi. Un sagaidāmās, sagaidāmie zaudējumi arī varbūt šeit ietilpst. Ja zaudējumi ir lielāki nekā gaidīts, tātad šāda problēma jau ir pastāvējusi un bija zināms laiks, kamēr tas tiek atzīts, vai jūs esat aizpildījuši šo trūkumu, aizbāzuši šo caurumu. Un tika minēts, Saīts minēja uh, jautājumu par piesardzību un pārēju uz neutralitāti. Uh, tad varētu jautāt, eh, kāda jēga neitrālām regulējumam. Tas taču neko nedod, bet varbūt eh, viņš vēl tik un tā grib par to izteikties. Un visbeidzot, tas ir kaut kas cits, bet eh, ko jūs domājat par regulētoro hedžēšanu? Tas ilgu laiku ir pastājis kapitāla prasību kontekstā. Un ir šī iespēja, kad eh, banka eh, izsniedz vērtspapīru, tad tai, tad, tad tai ir vērtspapīrs un tad tā uh, liek 20% pret to un patur uh, 10% no tā, un tad ir CDS no 20 līdz 50, un tātad tā, tā tur tikai 10%, nevis 20%. Bet šis idejas nekad netiks eh, īstenots, jo tas tiks pārlikts uz citu kontu, tātad, lai vienkārši nezaudētu nākotnes uh, tirzniecības darījumus. Tātad tiek pirkt CDS uh, eh, bez iemesla, tikai viens iemesls, lai vienkārši samazinātu uz 10% šo te kapitāla piešķīrumu. Un uh, no uh, grāmatvedības uh, viedokļa, kā jūs domājat, cik uh, pieņemam ir šāda rīcība? Well, I think, <clears throat> first of all... Es domāju, ka pirmkārt mums ir ļoti skaidri jāpasaka, ka mēs neesam regulātors. Uh, Mēs eh, veidojam grāmatvedības standārtus, un to mērķis ir netik daudz dot noteikumus bankām vai uzņēmumiem par to, kā rīkoties, kā to dara regulātori. Mēs vēlamies viņiem parādīt, kas pagātnē ir noticis. Un lai to darītu tādā drošā un uzticamā veidā, uh, tur jau tā ir uh, smagi jāstrādā. Tātad jūs to teicāt, ka grāmatvedība ir drīzāk māksla nekā zinātne, un tā tas ir. Tas ir ļoti tālu no tāda matemātiska pasākuma. Tātad mums ir cits uzdevums. Bet labi, ka jūs atgādinājāt šo uh, piesardzības jautājumu, jo es neatbildēju ar šo jautājumu. Neutralitāte ir ļoti svarīga. Ja jums eh, ir pārāk konservatīva grāmatvedības metode, kas pagātnē bieži vien tā bija, kad uzņēmumi un bankas varēja veidot eh, um, slēptās rezerves, tādas kā naudu zeķē, tad eh, sākumā varbūt tas izskatās ļoti drošs veids, kā rīkoties, bet tas, kas ir konservatīvs, uh, vienu dienu, tad eh, nākamajā dienā tas var izrādīties eh, ļoti maz konservatīvs. Tātad, eh, tad, kad jūs sākat šīs slēptās rezerves izmantot, tad, kad jūsu darbība pasliktinās, tad investors to neredz. Investors neredz, ka jūsu darbības rezultāti pasliktinās. Viņš redz, ka ir vienmērīga ieņēmumu plūsma, mm, un viņi neredz, ka ir pasliktinājusies darbības rezultāti. Tātad mums ir jābūt pēc iespējas neitrālākiem, lai šis zaudējumu konts tiešām parādītos skaidri, lai uzrādītos bankas vai citas uzņēmuma darbība. Bet tas nenozīmē, ka mēs eh, nerīkojamies piesardzīgi. Mūsu standartos mēs zinām, ka uh, grāmatvedība nav precīza zinātne un ka bieži vien ir ļoti sarežģīti izmērīt kaut kā vērtību uh, to aplēst. Un tāpēc ar šo a, uh, tirgusvērtības grāmatvedību a, uh, bieži vien nav a, uh, tirgus attiecīgiem produktam un ir vienkārši jāmin, cik varētu būt vērts jūsu finanšu instruments. Un šādā gadījumā mēs piespiežam bankas dot nevis skaidru skaitli, cik ir šī summa, bet vienkārši aplēst apmēram šo vērtību un risku novērtēt, lai investors redzētu, kāds ir šis risks. Un ir daudzi piemēri, kā šie, tāpat kā šis sagaidāmo zaudējumu modelis, kas drīz uh, nāks, uh, ar kuru starpniecību mēs mēģinājam, mēģinām um, novērst to, ka grāmatvedība dod pārāk rožainu ainu par realitāti. Un šie jautājumi, kurus jūs minējāt, tie tika uzdot arī parlamentā, apvienotajā karalistē, un Lielbritānijas valdība rakstiski atbildēja, ka viņiem ir sajūta, ka piesardzības koncepcija joprojām pastāv IFRS un ka mūsu standarti ir šajā garā, un es viņiem pilnīgi piekrītu. Es nesen sniedzu runu par uh, piesardzību, kas ir publicēta arī mūsu tīmekļa vietnē, un tur es devu vairākus piemērus mm, tam, kā mūsu standartos izpaužas piesardzības koncepcija. Un šeit būtu pārmērīgi uzskaitīt visus septiņus, bet divus piemērus es runāju, minēju cash flow time travel. You mean that we... Uh... Par šo uh, tā saukto ceļošanu laikā. Uh, as I said before, I, I, I, I... Kā jau es teicu iepriekš, nu, piemēram, šobrīd uh, lielākā daļa banku uh, pārdod par zemākām cenām, un uh, daudz no projām balstās uz šo labo gribu. Un te nu rodas jautājums, vai mūsu standarti ir pietiekami strikti, um, kas padara iespējam um, bankām joprojām uzrādīt šo labo gribu bilancē. Nu, šis tik tiešām ir ļoti neprecīzs paziņojums, ar kuru es nāku uh, klajā, un es neesmu pārliecināts, ka atbilde ir skaidra, bet uh, šis ir jautājums, kurā es nemaz tik labi ne nejūtos. Uh, Tātad jūs uzskatāt, ka um, labā grība varbūt progresija būtu jānoraksta? Atbild, jā, tā tas ir bijis līdz šim. Šī labā grība. Es varbūt nevēlos atgriezties pie šī uh, vecā. Uh, principi jeb likumi, bet, piemēram, ja ir uh, uzņēmuma apvienošanās un jūs paredzat, ka būs sinerģija, tad uh, tas, kāpēc jūs samaksājāt vairāk, uh, ir uh, loģiski, ka jūs uh, to attiecīgi arī uh, rakstat, ka nu, tas attiecīgi parādās septiņus gadus uz priekšu, bet es neesmu pārliecināts, ka tas ir mm, piemērot un ka tas ir vietā. Vai ir atbildēts uz jūsu jautājumu, Said? Jā, paldies, ka jūs atgriezāt, atgriezāties pie šī jautājuma par uzņēmumu apvienošanos uzņēmumi apvienojas tieši tāpēc, lai uh, būtu sinerģija, jo pretējā gadījumā nav nekāda iemesla uh, apvienoties. Es vēlējos patiesībā runāt par to, ka daži cilvēki uzskata, ka eh, Man būtu jautājums par uh, IFRS attiecībā uz uh, true and fair koncepciju. Uh, un otrs jautājums varbūt, ka nav pietiekami skaidri eh, nošķirt šie sagaidāmie zaudējumi no, negaidāmi, ne, no negaidītiem zaudējumiem. Uh, Varbūt, ka uh, um, ierakstot kaut ko CDS, jūs apzināties, kāda ir jūsu atbildība, jeb uh, um, pasīvi, uh, tātad kāda ir mūsu atbildība, ja gadījumā viss noiet greizi. Mēs to redzējām arī krīzes apstākļos. Es neesmu pārliecināts, ka jūsu piedāvātais modelis sagaidāmiem zaudējumiem varētu atrisināt šo problēmu atbildi. Pirmais jautājums, es e, pie tā atgriezīšos pēc brīža. Otrs jautājums ir e, jautājums vietā. Viedokļa atšķirība, kāda e, mums ir ar amerikāņu kolēģiem, ir tāda, ka viņi vēlas pāriet uz tādu sistēmu, ka attiecīgi parāda gadījumā jūs paredzat, kāds ir būs, kāda būs jūsu atbildība, un jūs to attiecīgi arī norakstat. Tas ir saskaņā ar piesardzības principu, bet arī te mums ir nopietna problēma, jo vispirms uh, grāmatvedības vērtība, kāda ir uh, parādam, var būt daudz lielāka nekā tirgus vērtība. Un tātad tirgus vērtība kā tāda varbūt nav uh, pareizais koncepts. Un ir jādomā arī par to, kāds tam ir blakus sākas. Um, <clears throat> kāda ir tie kāda ir lielākie zaudējumi attiecībā uz aizdevumiem. Ehm, te ir jādomā ehm, par maziem un vidējiem uzņēmumiem. Runa ir par aizdevumiem, ehm, kur gadījumā bankas pieprasa lielāku maržu, eh, lai kompensētu šos te zaudējumus. Ja bankas būtu spiestas attiecīgi nosekt šo risku tajā dienā, kad aizdevums tiek izsniegts, tad kas notika šādas krīzes apstākļos? tad eh, ir skaidrs, ka aizdevumi jau tagad maziem un vidiem uzņēmumiem ir ļoti eh, neliela. Banks nelabprāt aizdod. Un, <clears throat> un ir skaidrs, ka ja banks neaizdotu eh, šādiem uzņēmumiem, tad varbūt ieņēmumi būtu citādi. Tātad ir vesela virkne uh, seku, kuras mēs nevēlamies izraisīt. Mēs uzskatām, ka ir labāk, ja mēs garantējam, ja nodrošinām to, ka banka pilnībā neatzi, uh, neatzīst visus uh, šos papildus uh, procentus, kurus tās saņem no augstāka riska uh, aizdevumiem, tātad laikā, kad nav zināms, kas notiks ar šo aizdevumu. Eh, attiecīgi tas netiek uzrādīts, bet tad, kad eh, ir, bet vēlāk ir eh, pilnībā jāuzrāda tas kā zaudējums. Tātad, kamēr šis aizdevums joprojām darbojas, tad nevajadzētu varbūt nonivelēt šo uh, risku mēs cenšamies to panākt, un tas ir ārkārtīgi sarežģīti kreis, kad mēs cenšamies izstrādāt standartus, eh, kas eh, būtu saskaņā ar ekonomisko saprātu. Eh, bankas saka, ka tas tīri operacionāli nevar darboties. Un tas, ko bankas var panākt, lai, lai tas darbotos, tam varbūt arī nav mm, tik liels nozīmes, bet, nu, tāds, nu, ir fakts, ar kur mums ir jāsadzīvo. Äh, jūs tikko teicāt, ka jūs äh, nepiekrītat visiem bāzās komitejas lēmumiem. Ir viens lēmums uh, pašā parādu krīzes viducī dažās valstīs, ka arī nākotnē valsts obligācijas uh, uh, joprojām tiks vērtētas ar nulles riska faktoru vai tas ir pamatot. Jūs prāt, es zinu, ka īsā termiņā to nevar mainīt, varbūt, ka desmit gadu pārējais periodā, bet vai jūs domājat, ka tas ir pareizi, ka valsts aizņēmumiem ir šī privileģētā uh, situācija, kaut gan ne visas valsts ir vienāds stabils? Asking the question is answering. Uh, jau pajautājot šo jautājumu, jūs uz to atbildat. Uh, Es neesmu regulātoru pārstāvis un eh, Bāzels komiteja veic fantastisku darbu, bet eh, šis, acīm redzot, ir vājais punkts Bāzels sistēmai. Paraugieties uz īriju. Pirms krīzes īrijai bija 20% eh, valsts parāds no IKP, tas bija zemākais Eiropā, toreiz tas bija 3A reitings, un tad pēc diviem gadiem uh, izatēlās krīze, tad šis parāds bija 100% no IKP, un uh, divu gadu laikā situācija kardināli mainījās. Tātad tas parāda, ka nav vairs nekādu pilnīgi drošu uh, uh, īpašumu aktīvi. Pat valstis kā Vācija un mana valsts Niederlanda, kas izskatās ir vēl labā situācijā, mēs visi ciešam no šīs uh, krīzes. Neviens vēl nezina, kas var notikt. Neviena valdība nav pilnīgi droša. Un tāpēc es arī uzskatu, ka šīs te, uh, nulles riska procents neatspogļo ļoti labu ekonomisko realitāti. Okay. Anybody else want to go? Vai vēl kāds vēlas uzdot jautājumu? Liels paldies un liels paldies, ka palikāt ilgāk nekā bija paredzēts sākotnēji. Mēs ar prieku uzņemsim jūs atkal. Liels paldies par uh, šo ļoti dzīvo viedokļu apmaiņu. Tas bija ļoti vērtīgi. Liels paldies! Paldies! Un Tagad es cenšos saprast, kas notiks tālāk saskaņā ar mūsu darba kārtību. Varbūt, ka mums būtu jānogaida. Right, so the next item is not. Tātad nākamo punktu darba kārtībā mēs neskatīsim pirms pulksteni 5.30, kas ir konkurences ziņojums. Es ceru, ka ka visi ieradīsies saulēcīgi, jo mēs e, neskatīsim Stolēna kunga ziņojumu, jo viņš e, šobrīd nav ieradies. Protams, es vēlētos izskatīt e, konkurences politikas jautājumu iepriekš, bet nav ieradies Gunārs Hokmārks un Safīna Tvelta. Mēs cenšamies ar viņiem sazināties, bet, diemžēl, šobrīd mums tas nav izdevies. Well, anyway, uh, I, I'm sorry I have to call you back again at five. Es atvainojos, bet man jūs jāsasāc zālē atpakaļ uh, pulksten 5.30. Tātad pagaidām pārtraukums un tad skatīsim ziņojumu par konkurences politiku. Paldies!

Okay. If we are, if... Labi, ja esam gatavi, varam atsākt darbu ar sesto darbu kārtības punktu, kas ir Eiropas Savienības ikadējas ziņojums par konkurences politiku. Ja interesantāk spāņu saruna būs beigusies, tad varēšu dot vārdu Antolinam. Es okay. Labi, labi. Antolīna, lūdzu. Bueno, muchas gracias. Eh, <clears throat> se trata. Paldies. Tātad tagad mēs diskutēsim par eh, grozījumiem eh, ikgadējā konkurences ziņojumā. Es varu izteikties īsi, jo man jau galvenokārt būtu jārēģē uz iesniegtiem uh, grozījumiem, varbūt grozījumu sagatavotājiem vajadzētu vispirms uzstāties. Vēl gribētu pateikt, ka ir 24 uh, sadaļas, kas ir uh, sadalītas sešās galvenajās daļās, ir 107 grozījumi, ko esmu saņēmis. Ir tādi, kuri vēlas uh, papildināt eh, ziņojumu, piemēram, Garīgas kungs atsaucas uz valsts atbalstu pētniecībai. Bet, ja šīs atbalsts netiek eh, pareizi sniegts, tad eh, netiek runāts par līdzekļu atgūšanu, kas būtu labākais veids, nevis vienkārši izvērtēt situāciju. Tātad eh, mums jāraugās, kā to var organizēt, un konkurences politika eh, jāīsteno piesardzīgi. Es pats arī iesniedzu grozījumu, proti par to, ka, ja dalībvalstis ir eh, pārkāpušas kaut kādas noteikums, īpaši finanšu jomā, tad tām ir jālabo situācija un jāveic attiecīgie pasākumi. Tātad te ir runa par eh, sākotnējās situācijas atjaunošanu un nevis par eh, kaut kādu labumu gūšanu. Vienkārši jāatjauno iepriekšējā situācija un to eh, gribēju ar šo grozījumu vēlreiz uzsvērt. Visā citādi man citu grozījumu nav. Šis ziņojums arī ir paredzēts tāds diezgan īs, rēģējot uz komisijas pausto. Un tagad gribētu pieskarties uh, kolēģu grozījumiem. Paldies uh, par šiem grozījumiem, kā jau teicu. Paldies kolēģiem, ka tie ir iesniegti. Tie ir daudz, bet es redzu, ka varētu būt daudz kompromisu. Lūdzu, Gunār. Paldies. Un liels paldies referentam par šo prezentāciju. Manuprāt, eh, šeit ir trīs svarīgi punkti, kam būtu jāsako turpmākajā mūsu darbā. Pirmkārt, ko jau uzsvēra referents ziņojumā, un par to ir iesniegt arī grozījumi, un tas ir proti tas, cik svarīgi ir eh, ietekme labai konkrētas politikai uz ekonomiku Eiropā. Referents īpaši norāda uz pārtiks sektoru. Uh, kur ir nepieciešama laba konkurence, lai pilsoņi varētu gūt no tā labumu. Un tas ir, protams, acīm redzamu iemeslu dēļ, bet tas attiec arī uz cikie, citiem ekonomikas sektoriem. Tātad ir ļoti svarīgi palikt uz šī ceļa, ko ir ieskicējis referents, un vajadzētu tam sekot dažādās jomās. Un tagad nonāk pie otrā punkta. Un tas, eh, protams, nozīmē, ka mums ir eh, svarīgi atvērt eh, dažādas jomas konkurencei eh, dalību valstīs. Man pašam ir uh, idejas par vispārreiz intereses pakalpojumiem, kā mēs zinām, tie būtiski ietekmē pilsoņu ikdienas dzīvi, ietekmē mājasēmniecības. Un uh, liela daļa no šiem pakalpojumiem tiek uh, radīt šādā veidā, un ir svarīgi e, atbalstīt šo pakalpojumu sniedzējus, e, nevis e, finansējot vai subsidējot pilsoņus, lai viņi varētu izmantot šos pakalpojumus. Jo svarīgāks ir pakalpojums, jo svarīgāk ir nodrošināt, lai tas būtu viegli pieejams un lai būtu konkurence un izvēle. Uh, ja uh, valsts līdzekļi, pilsoņu līdzekļi tiek izmantoti, to mērķis ir atvieglot pilsoņu dzīvi, nevis ražotāju dzīvi. Monopoli šajā jomā darbojas tāpat kā citās jomās, un es būtu pateicīgs, ja mēs šo diskusiju varētu tālāk izvērst šajā komitejā. Trešais punkts - diskusija par legalitāti Manuprāt, ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai viss valsts atbalsts tiktu sniegts atbilstoši likumiem, bet vissvarīgākais ir, ko mēs varam darīt, ir nevis censties vainot, mazināt birokrātiju šajā jomā, bet jo ir svarīgi, lai būtu skaidri kritēriji, kad var lietot valsts atbalstu. Tātad mūsu uh, uzdevums nav atvieglot sniegt valsts atbalstu, mums ir jānodrošina, lai tas nekropļot konkurenci, lai tas eh, nekavētu jaunu konkurentu iekļūšanu tirgū. Un šis līdzsvars, manuprāt, ir vissvarīgākais. Mums ir skaidri jānosaka, kad valsts atbalsts var tikt sniegts un kā nodrošināt, lai tas sniegtu pievienoto vērtību un nevis kavētu konkurenci un tas ir uh, arī uzsvērts uh, referenta projektā. Paldies! Uh, thank you! Paldies! Sofija, diemžēl, nav klāt. Filips arī ir aizgājis. Dak? <clears throat> Thank you, Mrs. President. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es izlasīju ar lielu interesi šos grozījumus, un man patīk šeit daudz ieteikumu. Gribētu uzsvērt trīs savus iesniegtos grozījumus, un gribu uzsvērt, kāpēc man patiesi šķiet svarīgi. Vispirms gribu norādīt uz trešo pantu, kur tiek uh, apsveikta uh, krīzes režīma ieviešana attiecībā uz valsts parādu. To esmu vairāk kārt uzsvērs, bet man tas vēlreiz ir jāuzsver. Uh, ir ļoti svarīgi, lai šie pasākumi būtu laicīgi. Uh, un nevis eh, nepārtraukti. Un ir vairāk ziņojumi, kur parlaments to ir uzsvērs, bet situācija vēl nav mainījies. Es gribētu jau trešoreiz ielikt to darbu kārtībā. Es, protams, atzīstu darbu, ko veic šobrīd Eiropas komisija šajā jomā, bet neskatoties uz to, manuprāt, mums vajadzētu aicināt eh, viņus šo procesu pēc iespējas drīzāk īstenot. Otrkārt, konkurences politikas galīgais mērķis ir nojaukt šķēršļus pakalpojumu preču, kapitālu un personu brīvai kustībai. Mums nevajadzētu aizmirst šo galveno uzdevumu. Konkurences politikai vajadzētu būt neitrālam instrumentam, ko īsteno neitrāls spēlētājs. Un šeit nevajadzētu iekļaut tādus politikas mērķus, kam te nav vietas. Ir citi labāki instrumenti, kur tos iekļaut. Un treškārt, eh, vispārējais ekonomiskas intereses pakalpojumi arī ir saistīti ar šiem jautājumiem. Es nevaru piekrist uh, ieteikumam šeit e, izņēmumus attiecināt uz zināmiem pakalpojumiem bez jebkādas liekšņa. E, jau ar minimālu slieksni e, šeit ir risks, jo pārāk daudzi konkurences dalībnieki varētu būt izslēgti. Ir jāveic kontroli, lai nodrošinātu pakalpojumu kvalitāti un lai nodrošinātu, ka um, iedzīvotāji nemaksā pārāk daudz par tiem. Uh, kopumā es ceru, ka uh, šis ziņojums eh, novadīs pie tā, ka komisija turēsies pie saviem galvenajiem uzdevumiem un uh, strādās galvenokārt pie konkurences jautājumiem, nevis citiem jautājumiem. Mums vajadzētu atbalstīt uh, pēc iespējas drīzāk uh, konkurences noteikumu ieviešanu. Paldies! Paldies, Jurgen! Jā, danke! Jā, paldies! Es gribētu pašā sākumā pateikt, ka es principā uh, neesmu pret konkurenci, ko bieži vien pārmet kreisiem, bet es esmu nedaudz skeptiskāks. Es piekrītu tam, ko teica Gunārs Hokmērks, ka konkurence ir nepieciešama, lai novērstu monopolus. Tur mēs esam viensprāts, bet es negribētu iet tik tālu, kā teica Gunārs, ka um, tieši. Uh, konkurence ir tā, kas būtiski ir uzlabojusi cilvēku dzīvi vispārējo pakalpojumu jomā. Uh, un arī varbūt dzīves vienkāršošana pilsoņiem ir svarīga. Uh, par to Gunārs runāja, nevis uzņēmumu dzīves atvieglošanu, bet jāuzsver, ka tie taču arī ir cilvēki, kas tur strādā, to vajadzētu tādā līdzsvarā turēt. Un ja es paraugos uz vispārējais intereses pakalpojumiem uh, Vācijā, kas ir mana valsts, neesmu vienmēr pārliecināts, ka tas viss tik labi darbojas. Daudzos brīžos man ir iespējas, ka uh, konkurence šajā jomā ir novedusi tieši pie daudziem kropļojumiem. Es esmu no blīvi apdzīvot reģionu, tur tas tīri labi darbojas, bet ja mēs dodamies uz laukiem, tad eh, tur ar konkurētspēju ir eh, tiešām problēmas, jo tur nevienmēr var garantēt uh, tādu labu nodrošinājumu tieši konkurences rezultātā. Tātad tur vajadzētu būt nedaudz piesardzīgākiem tādu uh, saprātīgu līdzsvaru rast starp konkurenci no vienas puses un uh, tādu uh, apgādi, kas tiek nodrošināta un ko nevienmēr var nodrošināt ar pilnīgu konkurenci. Es uzskatu, ka dažās vietās ziņojums pārāk liek uzsvaru uz konkurenci. Ir arī uh, humanitāro zinātņu atziņas par to, ka sadarbība uh, arī um, nevienmēr uh, ir jāupurē konkurencei. Ja nav konkurences, es piekrītu, tad uh, var būt tāda iesīkstēša situācija, bet uh, konkurence var būt arī destruktīva un kaitējoša, tāpēc ir jārod līdzsvars starp konkurenci un sadarbību. Un tas, manuprāt, pietrūkst šajā ziņojumā, tātad gribētu redzēt šeit lielāku līdzsvaru starp uh, konkurenci un sadarbību. Uh, Mēs to mēģinājām ar grozījumiem iesniegt pirmajā pantā, to uh, mēģinājām uzsvērt, runājot par finanšu tirgiem, pieskaroties grozījumiem. Tur mēs mēģinājām nedaudz iekļaut to, kas uh, nāk no cita ziņojuma un kas, mūsuprāt, šeit neiedars. Un mēs uh, apzināti uz to vēl norādījām. Un tās ir jomas, ko vajadzētu apspriest, runājot par konkurenci. Eh, pārtika un lauksēmniecība. Šeit man ir eh, žēl, ka eh, pār, spekulācijas ar um, pārtiks produktiem šeit netiek minēta kā uh, cenu svārstīguma problēma. To vajadzētu vairāk uzsvērt. To mēs arī iesniedzām ar grozījumiem, lai norādītu uz šīm problēmām. Vienā grozījumā mēs norādām, ka uh, cenu pazemināšana, uh, kas notiek ar konkrētas rezultātā, protams, ir uh, pozitīva, bet mums ir arī bijusi negatīva pieredze uh, Vācijā, proti, ka cenas spiediens ir tik liels, ka netiek pievērst pienācīga uzmanība kvalitātei, proti pārtiks skandāli ir bijuši Vācijā. Un līdz ar to uh, šeit arī, manuprāt, ir jāsasniedz līdzsvars, kas uh, ziņojumā netiek pietiekami skaidri pausts. Runājot par uh, lauksāndzības politikas orientēšanos uz tirgu un uzņēmumu darbību šajā jomā, es neesmu droši, ka tas var būt vienīgais princips. Kādreiz uh, KLP Eiropas Savienībā galvenais mērķis bija nodrošināt pārtikas apgādi. Uh, Eh, un tas nemaz nebija tik sen. Eiropas Savienība lauksaimniecības politikā bija arī atbilde uz eh, pārtiks trūkumu un nevajadzētu izlikties, ka tā ir tikai vēstura un tagad eh, varētu orientēties tikai uz tirgu. Es domāju, ka mums šis pārtikas nodrošinātības mērķis noteikti ir joprojām jāpaturprātā. prātā un nevar uh, domāt par ražošanu tikai kā orientējoties uz tirgu. Tātad es neesmu principā pret konkurenci, bet es uzskatu, ka šis ziņojums ir pārāk orientēts uz konkurenci un uh, um, man šeit pietrūkst uh, sadarbības uzsvēršanu un citu ekonomikas darbības formu pieminēšanu. Paldies! Lielas paldies, Ivo! Paldies, priekšsēdētāji! Ir jau bez desmit seši un zālē ir gandrīz pilnīgs tukšums. Es mēģināšu papildināt ar dažiem komentāriem divi punkti, kas, manuprāt, ir svarīgi runājot par šo jautājumu. kur es uzskatu par ļoti jūtīgu jautājumu šobrīd krīzes degpunktā un brīdī, kad mēs diskutējam par uh, satraucošiem bezdarba rādītājiem. Pirmais punkts. Konkurence ir veselīga un tā nevar darboties, pareizi darboties tad, kad mums ir birokrātiskais uh, sloks. Tas uh, saskan arī ar kolēģi, nu pat teikto. to Mums būtu jāpapildina ar dažiem komentāriem par um, birokrātijas um, limitiem, kas ir nepieciešama un kas ir noderīga uh, labākai konkurētspējai. Otrs uh, punkts, ko es vēlētos uzsvērt, ir saistīts ar to, ko uh, Gunārs teica. Valsts atbalsts nevar uh, izjaukt konkurenci. Es saprotu, ko jūs ar to domājat, bet valsts palīdzību, valsts atbalsts nevar um, īstenot tādā veidā, kas uh, apdraudētu konkurenci. Un konkurences rezultāts ir zemāks bezdarbs. Tie ir punkti, eh, kurus es vēlētos uzsvērt, ar kuriem es vēlētos papildināt šo ziņojumu, kur mēs eh, varam atbalstīt. Paldies! Liels paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Es eh, tādā gadījumā dodu vārdu kolēģim Antolinam. I forgot so, the vice sorry, chair. Sorry. He doesn't want to speak. And... Uh, viņš acīm redzot nevēlas izteikties. Yes, uh, Presidenta, quiero agradecer en primer lugar. Paldies, priekšsēdētāji. Es pateicos kolēģiem par komentāriem. Paldies visiem tiem, kas vēlējās piedalīties šajā sanāksmē. Uh, un kur arī ir iesnieguši grozījumus, kur ir apsvēršanas vērti. Sākotnēji bija jādiskutē par 51 punktu. Šobrīd mēs esam lielā mērā vienojušies par galveno, ir daži grozījumi, kas attiec uz dažiem punktiem, bet kopumā jāsaka, ka um, pieeja ir pozitīva, ir ļoti daudz punktu, kas, protams, ir jāņem vērā, bet dokuments nemaz nav tik garš, tajā ir tikai daži, dažas lapus. Es vēlētos atgriezties pie tiem punktiem, attiecībā uz kuriem iesniegts visvairāk grozījumu. Vispirms, kas attiecas uz krīzes situāciju. Jā, šobrīd mēs esam finanšu krīzes apstākļos, un kā jau kolēģi teica, Viss, ko mēs paredzam, ir ar pagaidu raksturu, kas attiec uz valsts atbalstu. Te mēs, protams, domājam par bankām, kurām ir nepieciešams atbalsts, bet mēs varētu svītrot atsauci uz šīm bankām, bet šīm bankām ir jāīsteno restruktūrācija, lai nodrošinātu to, ka e, attiecīgais e, atbalsts ļauj tām turpināt darbību, bet e, neļauj viņām iegūt dominējošu lomu, jeb pārsvaru pār e, citām bankām, tātad, lai visi spēlētu pēc vienādiem noteikumiem. Mēs, eh, protams, varam atsaukties uz jūniju samitu un attiecīgi citēt uh, galu dokumentu. Otrs uh, jautājums ir saistīts ar vispārējais interesu pakāpojumu. Gunārs par to runāja. Bet uh, situācija ir tāda, ka viedokļi atšķir šajā jautājumā. Tie pakāpojumi, kas ir izslēgti. Daži uzskata, ka mums ir jābūt eh, ierobežojošākiem. Es domāju, ka mans priekšlikums ir eh, saprātīgs. Tas, ka tiesnieks valsts atbalsts, tam nevajadzētu novest pie papildus eh, grūtībām. Tātad mums ir jāizvairās no konkurences kropļošanas. Es domāju, ka te ir nepieciešama atklāta pārvaldība no ekonomikas viedokļa. Es domāju, ka vispārējais nozīmes pakāpojumu jomā, jo īpaši veselības jomā, farmācijas jomā, apdrošināšanas jomā. Es domāju, ka Gal galā mums ir izdevies panākt uh, nepieciešamo līdzsvaru ar grozējumu palīdzību. Tāpat ir uh, kolektīvie um, procesi un es domāju, ka mums būtu jācenšas uh, panākt vienošanos arī šajā jomā Tālāk konkurences loma reāla ekonomikā, par to runāja arī Gunārs. Arī Epinkungs un Klutskungs. Ir skaidrs, ka ar konkurences palīdzību mums ir jārada labvēlīgi noteikumi iekšējā tirgū. Uh, bet svarīgi ir uzsvērt konkurences politikas lomu, lai uzlabotu konkurētspēju Eiropas Savienībā un lai sasniegtu stratēģijas 2020 mērķus, lai nodrošinātu ilgspējīgu nodarbinātību un pareizi izmantot noteikums, kas uh, ļauj nodrošināt uh, labu um, publisko finanšu pārvaldību. Varbūt ir nepieciešams striktāki noteikumi. Jo, jo gal galā tie ir pilsoņi, eh, kas par visu maksā, gluži vienkārši uz viņiem eh, gūstas viss šis eh, sloks un spiediens. Es katrā ziņā esmu gatavs pieņemt priekšlikums, kas iet šajā virzienā, un es domāju, ka mums izdosies vienoties. Kas attiec uz kopējo lauksaimniecības politiku, Klūts kungs, um, kopējā lauksaimniecības politika, protams, uh, nevar uh, tiktu uzskatīta par iespēju a, attīstīt konkurences spēlētāju starpā. Protams, kopējā lauksaimniecības politika ir arī citi mērķi, bet tas, ko mēs censāmies panākt, censāmies panākt šajā a, ziņojumā, bija vērsties pret konkurences skropļošanu tirgu, un tāpēc ir nepieciešama laba konkurences politika. Un jācenšas panākt to, lai kopējā lauksaimniecības politika pieļautu šādu labu konkurences politiku, lai uzņēmumi eh, ņemtu to vērā un lai tiktu ievērotas arī patērētāji intereses. Bet, protams, ka eh, tāds nav kopējās lauksaimniecības politikas mērķis. Te mums vēl ir jācenšas panākt vienošanās. Tālāk, kas attiec uz bankām, ir Eiropas centrālās bankas problēma. Um, šī banka um, organizē monetāro politiku un organizē arī atbalstu, un es domāju, ka mums būtu jārunā par Eiropas centrālās bankas lomu ir nepieciešams garantijas un ir jānodrošina tas, lai šīs garantijas nekropļot konkurenci. Arī tas ir elements, kuru vairāk kolēģi pieminēja. Sapcīt likanē ziņojumā arī tiks runāts par šo aspektu. Un es domāju, ka mēs varētu uz to atsaukties, protams, neiedziļinot īpašās debatēs par šo jautājumu. Ir darba grupa, kas strādā pie šī jautājuma. Un mēs, protams, cenšamies sekot šīm sarunām. Es domāju, ka um, mums ir jāraugās uz uh, notikuma attīstību šajā jomā un jācenšas vienoties par nostāju šajā punktā. Noslēgumā, cienījamie kolēģi, es domāju, ka mums ir diezgan daudz grozījumu un um, par daudziem no tiem mēs varētu uh, sagatavot kompromisu grozījumus. Es domāju, te ir lielisks iespējas virzīties uz priekšu un visiem kopā eh, panākt eh, līdzsvarotāku konkurences politiku. Gal galā tas ir nozīmīgi Eiropas Savienībai. Mēs vēlamies ilgtspējīgu izaugsmi un mēs vēlamies iekļaujošu izaugsmi Eiropas Savienībai. Es domāju, ka konkurencei ir ļoti svarīga e, loma šajā jomā. Paldies! Gunārs eh, šķiet vēlas atgriezties vēl pie kāda jautājuma, un pēc tam došu vārdu vēlreiz jums. Es nevēlējos eh, pagarināt šīs eh, debats, bet ņemot vērā, ka mums te ir tāda mīlīga diskusija, es vēlējos vien piedāvāt vielu kompromisiem, par kuriem runāja referents. Es domāju, ka runājot par vispārējais interesi ekonomiskiem pakalpojumiem, mums ir jāpatur prātā tas, ka uh, um, tie pilsoņi, kas uh, visvairāk ir atkarīgi no šiem pakalpojumiem, viņiem būtu jādod arī labākās iespējas, jo viņi ir atkarīgi no šiem pakalpojumiem. Es um, neredzu īpaši daudz iemeslu, kāpēc viņi būtu jāizslēdz no šādas iespējas izvēlēties un izvēlēties labāko kvalitāti un Tas ir tieši tas, ko teica referents - vienāds spēles noteikumi. Es domāju, ka ne jau uzņēmumi, ražotāji, eh, kas saņems subsīdijas, bet tie ir pilsoņi, kas uh, saņem šīs iespējas. Mums ir jānodrošina tas, lai viņiem būtu iespējas saņemt uh, labus pakalpojumus, un tas rada ne tikai vienādu spēles noteikumus, bet arī ietverš dinamismu. Uh, konkurencē kā tādā ar, ar šo te lielāko izvēli. Un mēs esam redzējuši arī izmaiņas telekomunikācijas uh, nozarē. Šobrīd uh, ļoti nedaudz ir pret konkurenci. Un pirms uh, dažiem gadiem cilvēki no visādām politiskajām aprindām vēlējās saglabāt šos monopols un uzskatīja, ka tas ir labākais veids, kā saglabāt šos pakalpojumus. Tāpēc es domāju, ka tā ir iespēja uh, nodrošināt vienādas spēles noteikums visiem pilsoņiem. Aģinu. Paldies! Paldies par šo komentāru, par vispārējiem, vispārējiem ekonomiskiem pakāpojumiem. Tie, tos eh, nesniedz eh, tieši tirkus dalībnieki, bet tie ir um, publiskā pārziņā un jācenšas eh, izvairīties no tā, lai šie pakāpojumi izmaksātu pārāk dārgi. Jā, ir iespēja sniegt uh, publisko atbalstu, un mēs varbūt nevaram izlemt par tiem elementiem, kas veido uh, šos te uh, pakāpojumus, bet mēs varam dot tādu kā signālu. Mums jācenšas pēc iespējas uh, panākt uh, labāku efektivitāti un nodrošināt uh, pēc iespējas lielāku izvēlu un labāku kvalitāti. Jāsaka, kopumā uh, eh, Hokmāra kunga teiktais bija ļoti interesanti, un es mēģināšu to iestrādāt savā ziņojumā, kā arī citu deputātu teikto, protams, liels paldies! Liels paldies! Mēs varētu balsot par šo jautājumu komitejā janvārī, bet uh, viss ir atkarīgs no tā, uh, ko mēs izlemsim attiecībā uz iniciatīvas ziņojumu. Mums jāparaugās, eh, kāds būs iniciatīvas ziņojums skaits. Un es piedāvāšu priekšsēdētāju konferencē to, ka gadskārtējie. Ja E, ziņojumi, kas mums jāgatavo, ir jāsagatavo ārpus šīs e, kvotas. Tātad tagad mēs gaidīsim Antolīnu sagatavotos kompromisu grozījumus un attiecīgi sagatavosim darbu grafiku, piemērojoties. Es domāju, ka tas arī laikam ir viss e, šodienai, līdz ar to noslēdzam sanāksmi. Lielas paldies visiem!